Merci. Euh. Paldies, paldies, dārgie kolēģi. Juri un komiteja priekšsādātāji, paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Atbildes ir devušas ieskatu mūsu trim komitejām un arī parlamentam kopumā. Paldies um, komisāra amata kandidātes kundze. Mums likās, ka jums pietrūkst laika, lai paustu to vēstījumu, ko jūs vēlējāties. Bet tagad jums tiek dotas vēl piecas minūtes, lai jūs varētu papildināt jūsu teikto. Vicepriekšstādātājs kundze, paldies un paldies par jūsu atbilžu skaidrību un paldies paldies par secinājumiem, ko jūs mums tūlīt prezentēsiet. Merci. Eh, ah, ai, ai. Liels paldies, priekšsēdētāji, pirms pāriešu pie savām noslēguma piezīmēm. Ar priekšsēdētāju laiku nu, atļauju es gribētu pateikties tulkiem kabīnēs, kas, kā vienmēr, veids kolosālu darbu. Un kam tik tiešām ir liela izturība. Uh, actually... Es mēģināšu izteikties īsi un kodolīgi, jo Tas nebūtu godīgi, ja es tagad censtos atbildēt vairāk uz dažiem konkrētiem jautājumiem un tāpat laikā atstāt citus jautājumus, kurus varbūt varēja atbildēt labāk. Es patiesi ar uh, lielu optimismu raugos uz turpmākiem pieciem darba gadiem. Un, uh, ja tikšu apstiprināta, tad būšu jūsu sadarbības partneri, tiksimies regulāri. Tāpēc noslēgumā gribētu pateikt divas lietas cienījumiem parlamentu locekļiem. Pirmkārtām gribu pateikties. Ne tikai tāpēc, ka esat veltījuši man savu laiku un nodrošinājāt ļoti eh, auglīgas diskusijas, bet paldies arī par mūsu saskarsmu sadarbību šodien bet tāpat uh, ar daudziem no jums ir bijusi saskarsme arī pirms šīs uzklausīšanas. Man ir tāda sajūta, ka mūs vieno šī patiesā ticība tam, ka mēs varam strādāt labāk Eiropas uh, cilvēku vārdā. Un līdz ar to es nonāku pie savu otrā komentāru. Es sevi uztveru kā cilvēku, kurš kalpo cilvēkiem un es zinu, ka es savu darbu varu izdarīt vislabāk tad, ja manas ausis, mans prāts, manas sirds ir atvērti. Es uzklausīju jūs, uzklausīšu padomu, uzklausīšu cilvēkus, jo noteikti būs situācijas, kad mēs nebūsim vienisprātis, pastāvēs viedokļu atšķirība tad arī tādās situācijās ir jāuzklausa vienam otru, jāstrādā kopā, jāiesaista visus, jo neviens no mums, noteikti ne es, ne, ne parlaments, ne padomu, ne komisija, neviens atrauti un izolēti nevar sniegt uh, vislabāko uh, pakalpojumi vislabāk kalpot cilvēku interesēm, bet tikai kopā, tikai kopā mēs to varam izdarīt. Un mēs to izdarīsim. Paldies! Il appartient maintenant. Tagad ir pienācis laiks dot vārdu triju komiteju priekšsēdētājiem, kas nāks klajā ar noslēgumu uzrunu, bet vispirms es vēlētos norādīt, visu komiteju koordinatoriem, ka izvērtēšanas uh, sanāksme, kurā piedalīsies uh, budžeta, budžeta kontrols un uh, juridisko lietu komitejas pārstāvi, šī sanāksme notiks no pulksten 18 līdz 19.30 ASP 1G3. Cienījumā vice priekšsēdētāja samata kandidāta, vēlreiz paldies par atbildēm kurus jūs sniedzāt uz mūsu atbildēm, uz rakstiskajiem jautājumiem, bet arī uz šiem 44 jautājumiem, kas tika uzdot šodien. Tāpat kā jūs, arī mēs vēlamies strādāt labāk Eiropas pilsoņu labā. Un mēs zinām, ka mūsu budžets ir pieticīgs. Tas ir 1% no IKP, un tieši tāpēc, ka tas ir pieticīgs, mums ir jāizturās pret to ļoti uh, rūpīgi. Mēs esam likumdošanas pašā sākumā. Uz mums gūstas pagātnes mantojums loks. 202 eh, miljārdi, kas ir jānomaksā līdz 13. Eh, gada beigām, un mums ir jārod pēc iespējas ātrāk struktūrāls risinājums, lai nomaksātu šos nenomaksātos rēķinus un uh, novērstu to, ka Eiropas eh, tēls ir pelnījis kritiku, tāpēc, ka tas nemaksā rēķinus. Mums šobrīd ir jāķers pie darbiem un mums ir jānomaksā šīs saistības. Paldies par jūsu viedokli. Mēs zinām, ka dažos jautājumos, protams, ir pāragri sagaidīt no jums atbildi. Uh, bet mēs ar nepacietību gaidām brīdi, kad pārskatīsim daudzgadu finanšu plānu, jo šī pārskatīšana pēc vēlēšanām ir ļoti svarīga, jo ietvars ir ticis sagatavots pirms vēlēšanām, un tāpēc mums šobrīd ir jāpārskata eh, šis jautājums, jo to sagaida visi pilsoņi. Mums ir jānodrošina konkurētspēja, mums ir jānodrošina izaugsme, mums ir jānodrošina pilna nodarbinātība un lielāka labklājība. To es vēlējos teikt budžeta komitejas vārdā. Um, protams, runājot par šiem 300 miljārdiem turpmāko nedēļu laikā, tiks ļoti daudz runāts. Un Ja mēs runāsim par 2015. gadu budžetu, tad jūs pavisam drīz noteikti mūs iepazīstināsiet ar savu vīziju uh, par to. Un tagad vārds Grēslas kundzei. Paldies! Es uh, gribu, uh, nu, burtiski uh, noslēgt ar jūsu pašas vārdiem. Mēs varam labāk strādāt, komisārs kundze, mēs jums palīdzēsim, bet arī raudzīsimies, lai tā tas arī ir. Uh, Un skatīsimies, lai komisija arī varētu labāk strādāt. Esiet droši, ka jūsu personā mēs redzam reformu partneri, tā ir reformu komisija. Šī komisija ir uh, uh, izmainījusi struktūras pirmo reizi kopš desmit gadiem, un mēs uh, vēlamies, lai tā tas turpinātos, un priecāsimies sadarboties ar jums. Paldies! The... Juridisko lietu komitejas vārdā Georgievs kundze, es vēlētos pateikties jums par atbildēm. Es esmu pārliecināts, ka mēs saņēmām pietiekam daudz informācijas un mums ir pietiekam daudz elementu, lai izvērtētu jūsu kandidatūru. Es atgādināšu kolēģiem, ka mēs tiksimies eh, pulksten 18. ASP 1K3 telpā. Paldies! Merci, la séance est levée. Liels paldies, slēdzam sanāksmi. Félicitations, madame